Dear President, So, die Sitzung ist wieder. Atklājam sēdi. Dargie kolēģi, vakardienas sēdes protokolu un apstiprinātie teksti ir jums pieejami vai kādi iebildumi? Iebildumi nav.